par rīcības eh, plānu par uh, pilsētu mobilitāti, par pieprasījumu rīcības plānam komisijai, un mēs balsosim personāla balsojuma veidā. Sākam balsot. Sākam balsot. Personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un šis pieprasījums ir pieņemts. Es esmu Estrela. Estrela skundze. Priekšsēdētāji. Deixei aqui o meu cartão de voto. Verifica... Es atvainojos priekšstādātājas kundze. Kad eh, es ierados šorīt, es konstatēju, ka mana eh, balsošanas karta nebija palikusi šeit. Es viņu šeit atstāju vakar, vakarā, tāpēc man šobrīd nav balsošanas karte, kā tas būtu nepieciešams. Tāpēc es gribētu lūgt priekšsēdētājas kundze eh, dienestus pārliecināties, kur ir palikusi man balsošanas karte, jo es viņu šeit atstāju vakar. Uh, uh... Vienmēr jūs varat saņemt arī uh, šīs kartes dublikātu, un šoreiz, acīm redzot, jums tas arī būs jāizmanto un jādara. Uh, Nākošais jautājums ir vienkāršotās procedūras ietvaros balsojam par Onestas kunga ziņojumu un es dodu vārdu Kraulī kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saskaņā ar reglamentu 170. punktu es lūgtu atcelt balsu, atlikt balsojumu par Onestas ziņojumu, jo pašlaik tiek izskatīts lūguma raksts par uh, procedūru uh, pārveidošanu parlamentā. Šeit ir ļoti specifiski jautājumi, kas ir saistīti ar Onestas ziņojumu. Tādēļ es lūdzu atlikt eh, šo uh, balsojumu līdz 2. marta nedēļai sesijas Strasbūrā. Paldies, Krolīkungs! Tātad viens, kas vēlas aizstāvēt šo viedoklu, vienu, kas vēlas er, uzstāties pret to. Onestas kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Uh, runāsim precīzi. Šis uh, ziņojums maina uh, regulu attiecībā uz to, kā lūgumrakstu uh, komiteja saņem lūgumrakstus vai nesaņem, kādā veidā tiek sniegta informācija par lūgumrakstiem un tā tālāk. Uh, Konstitucionāla lieta komitejā šis jautājums tika apstiprināts uh, ar lielu vairākumu, tāpēc man šķiet, ka nekādas polemikas nav, bet ir viens uh, pants, viens punkts, uh, Eh, kur ir precizēts, ka tad, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā un ja viņš stāsies spēkā un lūguma raksti, kas nav adresēti parlamentam, bet Eiropas komisijai, tātad, eh, š, piemēram, šis slavenais lūguma raksts ar miljonu parakstu, tātad, ja šāds lūguma raksts ir saistīts ar lūguma rakstu, kas ir mūsu kompetencē, tad eh, iesniedzējs tiek brīdināts. Es domāju, ka šis pants, tāpēc, ka ir atsauc arī uz hipotētisku atsauc uz līguma rakstu problēmu, es varu pieņemt to, ka atliek uz 5. 5. martu, arī vajag atcelt šo grozījumu, bet ir ļoti žēl, ka šī uh, procedūras kārtība, jau, procedūras jautājuma dēļ var rasties problēmas arī nākotnē. Does, does Vai vēl kāds vēlas uzstāties, aizstāvot vai, vai noliedzot šo priekšlikumu? Ja nē, tad mēs to liekam uz balsošanu. Kas ir par to, lai atliktu balsojumu? Paldies pret atturas. Esam nobalsojuši par to, ka tas ir jāatliek. Nākošais eh, jautājums vienkārši tās procedūras ietvaros ir uh, Rieras Madurelas eh, ziņojums par Eiropas pētniecības struktūru. Atkal personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un ar lielu vairākumu apstiprināts sveicam referentu. Nākošais ir balsojums par Morjona kunga ziņojumu par konvenciju par daudzpusējo sadarbību Ziemeļa Austrum Atlantijas nozvejā. Sākam balsot, personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. Sveicu referentu. Nākošais balsojums par Kinoks kundzi ziņojumu par bērnu īpašo uh, vietu un lomu Eiropas Savienības ārējā darbībā. Atkal personāla balsojums sākam balsot. The... Visi nobalsojuši. Beidzam balsot un pieņemts sveicu uh, Kinoks kundzi uh, referenti. Nākošais balsojums uh, par Kotiņī kunga ziņojumu par vispārējo ietvaru darbinieku informēšanai un konsultācijai. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un atkal šis ziņojums ir pieņemts. Sveicam referentu. Nākošais jautājums ir eh, Tojas eh, kundzes ziņojums par sociālo ekonomiku. Es eh, saprotu, ka referenti grib ieteikt mutisku grozījumu. Grazie, prezidente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu ierosināt 12. punktā pievienot uh, sekojošus vārdus. Tātad pirms sociālās ekonomikas pierakstīt vārdus eh, komponenti un svītrot vārdu, vārdus kā trešais sektors. Vai ir kādi iebildumi pret šo grozījumu? Ja nē, tad mēs eh, balsojam, tātad eh, vienots, viens balsojums par visu šo priekšlikumu ar grozījumu mutisko sākam balsot, atkal personāla balsojums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un ziņojums ir pieņemts. Sveicam atkal mūsu referentu. Nākošais par garīgo veselību ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot, tam patsī ziņojums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Sveicam referentu. Nākošais balsojums par eh, Goika eh, kunga ziņojumu par eh, nacionālo rīcības plānu valstu energoefektivitātei. Personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Atkal ziņojums apstiprināts. Sveicam referentu. Nākošais jautājums. Migelas eh, Ramos kundzes ziņojums par lietišķiem pētījumiem kopējās zivsaimniecības politikas jomā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Eh, ziņojums pieņemts un atkal sveicam referentu. Nākošais balsojums par Sēdešaldas kundzes ziņojumu par Eiropas profesionālo karti pakalpojumu sniedzējiem. Un pirms mēs balsojam, es gribu dot vārdu referentei. Sēdešaldas kundze, jums vārds. Tak, tak. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mēs šeit esam pietiekoši ilgi, lai zinātu, ka cilvēki būtu priecīgi, es nerunātu vesels divas minūtes. Eh, šis ir piemērs tam, kā mēs eh, atkārtot cenšamies kaut ko vienkāršot. Vienkāršot mūsu cilvēku, mūsu pilsoņu dzīvi, lai viņiem būtu vienkāršāk strādāt pārobežu eh, kontekstā. Un man te daudz vairs nav ko piebilst pēc balsojuma komitejā. Paldies! Sākam balsot. Personāla balsojums par Sēdešaudas kundzes ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referenti. Cienījamie kolēģi, es ar prieku jūs informēju, ka mēs šodien uzņemam eh, deputātu un citu apmeklētāju eh, delegāciju no Mongolijas parlamenta un eh, Mongolijas misijas Eiropas Savienībā pārstāvis. Viņi šobrīd atrodas diplomātiskajā galerijā.